To mandāts ir apstiprināts. Konstitucionāla lieta komiteja ierosina 117. pānt 3. daļas eh, reglamenta um, kārtībā um, tulkojumu uh, rakstveidā uh, vienam jautājumam, un tas ir izlikts, ja līdz rītdienai saskaņā 211. pāns ar to uh, eh, punktu mums dar uh, reglamentā nebūs iebildumi, tad tas tiks uzskatīts par apstiprinātu ārlietu komiteju. Ir, um,